Where, There's only one, one place for me. Yes? Yeah. miejsc na sali. Proszę, uh, colleagues, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, darbie kolēģi, ieņemiet lūdzu savas vietas sēžu zālē. Dāmas un kungi, Ieņemiet lūdzu savas vietas plenārsēžu zālē, lai mēs varam sākt sēdi. Es paziņoju plenāru sēdi par atklātu. Iepriekšējā sēde beidzās 11. Eh, martā, un iepriekšējās eh, sesijas eh, protokols ir jūsu rīcībā.